die Präsidentin. Danke. Einen schönen guten Nachmittag. Labu dienu, kolēģi. Atsākam darbu. Vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams. Vai ir kādi iebildumi pret to? Neredzu tādus, līdz ar to protokols tiek apstiprināts.